Moskvice kungs, šo jautājumu esam pabeiguši diskutēt, un tagad saskaņā ar nākamo darba kārtības punktu ir paredzēts izskatīt izmeklēšanu saistībā ar emisiju nerījumiem autobūvas nozarē. Tas ir Begijan un Gebrandī ziņojums, un uzreiz došu vārdu referentam. Vispirms Zalba Bidegan kungam. Lūdzu, Pablo. Paldies, prieksēdētāja kungs. Ir pagājis vairāk kā gads, kopš Volkswagens atzinās, ka viņi ir izmantojuši manipulācijas stratēģiju, manipulācijas um, instrumentus, lai izmainītu izmešu rādītājus un lai viņu mašīnas tiktu certificēts ASV. Viens gads, un mēs vēl joprojām uzdodam sev jautājumu, kāpēc? Kāpēc skandāls netika atklāts Eiropas Savienībā? Kāpēc tā bija Amerika, kurā tas eksplodēja? Kāpēc, godīgi runājot, mēs izvairījāmies to saredzēt? Atbildi iespējams nebūs vienkārši un tā būs daudzšķautņaina, bet eh, varbūt mēģināsim sākt šķetināt šo atbildi. Vispirms Eiropas eh, kontrolē un vispār Eiropā ir daudz nepilnību. Pirmais - integrācija nav pilnīga un adekvāta. Es nešaubos, ka ja Eiropa būtu federālu valstu savienība, ja Eiropa būtu federāla savienība, tad mēs šo skandālu būtu atklājuši daudz agrāk jo ir ārkārtīgi daudzi cilvēki, kuri braucot ar Volkswagen līdz šim uzskatīja, ka viņi palīdz dabai un apkārtējai videi, izrādās, ka nē. Tātad Eiropā nav paredzēta sistēma, kas ļauj aizsargāt labāk mūsu iedzīvotājus, bet ir vēl daudz citi faktori, viens no tiem, un par to nešaubās neviens, tas ir pierādīts. Likumdošana, kuru īsteno komisija, un likumdošana, kura tika īstenota Ferhoigena laikā, parāda, ka skandālu toreiz komisija negribēja saredzēt, bet būsim arī paškritiski. Ferhoigena kungs um, toreiz atskaitījās parlamentam par šo likumdošanu, kuru viņš prezentēja kā pietiekami labu, izrādījās, ka nē. Te Jānī kungs savukārt mēģināja pieņemt eh, daudz ambiciozāku likumdošanu, kas paredzētu lielāku aizsargāšanu, bet um, Toreiz galvenais uzsvars gan plašsaziņas līdzekļos, gan arī institūcijās tika likts uz slāpekļa oksīdu samazināšanu. Un tas viss atkal tā kā pavirzījās uz citu pusi, un neviens vairs nepievērs uzmanību tam, kā laboratorijas pārbaudēs un reālās braukšanas apstākļos izmeši atšķiras, bet to neviens toreiz pat nepieminēja. Bet labi, kas bijis bijis, raudzīsimies nākotnē. Dalība valstis. Um, klausoties emis diskusijās un emis secinājumos, tiešām cer un iedzīvotāji cer, ka šāda veida krāpniecība nedrīkst atkārtoties. Visi mani kolēģi, visi kā viens, ir viensprāts, ka mums ir kaut kas jādara, lai nākotnē nekas tāds vairs mūs nepiemi, nepiemeklētu. Viss ir viensprātis, ka daļēji arī krīze ir pie vainas, ka autorūpniecība uh, bija spē, nespēja varbūt tik ātri piemēroties ļoti augstas raudzes vidas prasībām. Tas mums ir jāsaprot, un tomēr tas nav attaisnojums. Jo šobrīd, ja sabrūk Volkswagen autorūpnīcas, tādā pārnestā nozīmē, tad um, uz ielas arī pārnestā nozīmē izrādīsies 12 miljonu cilvēku. Mums ir jādomā par šo un arī citu iedzīvotāju nākotni. Nepietiek, ka visi kā viens daudzina vajadzēja saredzēt agrāk, vajadzēja kaut ko darīt ātrāk. Nē, patiesība ir tāda, kāda tā ir. Raudzīsimies nākotnē un kaut ko strādāsim. Tātad sadarbībā ar manu Holandas, holandiešu kolēģi Gabrandī, mēs, protams, turpināsim šo eh, sadarbību un patsakos visiem ēnu referentiem. Tūri, honorevole Gerbrandi. Un tagad, saka priekšsēdētājs, dod vārdu Gabrandī kungam. Četras minūtes lūdzu. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. And... Paldies, eh, Priekšsēdētāja kungs un arī es vēlētos pateikties Pablo Zalba kungam. Mums bija izcila sadarbība un izcila komanda. Un esmu arī cieši pārliecināts, ka nākotnē šī sadarbība būs tikpat auglīga. Šis e, starp posma ziņojums ir vairāk procedūālas dabas. Viens iemesls ir tas, ka mēs tikko sākām strādāt, bet šis e, politiskas dabas paziņojums ir tāds, ka mēs griežamies pie komisijas, uh, ar lūgumu, ar prasību labāk un ciešāk sadarboties ar mūsu pagaidu komiteju. Protams, eh, komisija ir uzlabojusi savas sadarbības metodas ar mūsu pagaidu komiteju un ceru, ka tā tas turpināsies arī turpmāk. Tomēr līdz šim uh, Mūsu emis komiteja ir apkopojusi ļoti daudz tehniskas dabas, ja tā to varētu dēvēt, pierādījums. Esam uzklausījuši autorūpniecības ekspertus, programmatūras ekspertus, nevalstiskās organizācijas, akadēmiskās pasaules, organi akadēmiskās pasaules pārstāvis, daudzus. Uh, Mēs e, tikai sākam strādāt pie izmeklēšanas politiskā aspekta. Esam uzklausījuši veselu virkni bijušo komisāru, Dimas kungu, Patočņiku, Ferhoigenu, Tajānī un vakar Bjankovskas kundzi un Vela. Protams, mēs vēlamies likt uzsvaru arī uz dalību valstu atbildību, un es tiešām ar lielu interesi raugos uz dalību valstu ministru uzklausīšanas reizēm. Īpaši vēlos dzirdēt tos ministrus, kuri vēl nav apstiprinājuši savu, savu dalību šajās uzklausīšanās. Jo Eiropas demokrātija nozīmē, ka dalību valstu ministri arī ir atbildīgi savā jomā un savām nozarē Eiropas priekšā. Nu, un, protams, Eiropas līmeņa certifikācija un dalību valsts certifikācija. Bet tagad par to, ko mūsu komiteja ir noskaidrojusi. Vispirms visiem ir skaidrs, ka tā nav tikai Volkswagen vaina. Arī citi autorūpnieki, tātad autorūpnīcas un autoražotāji kad, eh, piemēram, temperatūra nokrītās zem 17 grādiem vai pēc 22 minūtēm ieslēdzās tādas vai citādas mašīnas, tātad problēma ir daudz, daudz apjomīgāka nekā tikai Volkswagen gadījums. Un pie tā šīs problēmas šķetināšanas turpināsim strādāt. Vēl ir daudz neatbildētu jautājumu arī par dalību valstu lomu. Mums ir skaidrs, ka dalību valstis nav pietiekamā apjomā īstenojušas dzīvē Eiropas Savienības likumdošanu. Un e, to mēs noteikti pārmetīsim dalību valstu val, e, ministriem. Nākamais tiešām, kāpēc tas prasīja tik ilgu laiku izveidot Eiropas e, braukšanas pārbaudas testus. Jau desmitajā gadā komisija nāca klajā ar ideju, bet tas prasīja vairāk kā divus gadus, lai šo testu tādā teorētiskā plāksnē sagatavotu un lai tas sāku darboties vēl daudz vairāk gadus. Un visbeidzot, gadu pēc skandāla sākuma, jāsaka, daudz kas ir paveikts, bet Vēl joprojām ir miljoniem dīzeļu motoru mašīnu, kuras neizpilda patreizējās likumdošanas izmešu normas. Mani vakar, uzklausot Bienkovskas kundzi, priecēja komisārs skatījums uz tādu striktu un ārkārtīgi rigīdu nostāju šajos jautājumos. Protams, mēs saprotam, ka ir um, ļoti daudz autoru rūpniecībā, kas balstās uz brīvprātības principu, bet nu redzēsim. Tiešām. Mums ir jāsagatavo ziņ, gala ziņojums nākamā gada martā, un es ceru, ka mēs varēsim ne tikai izvērtēt pagātnes kļūdas, bet arī raudzīties nākotnē un no pagātnes kļūdām radīt labāku nākotni. Nākamais ir dod vārdu Bienkovskas kundzei. Lūdzu. Thank you very much, President. Paldies priekšsēdētājiem. Godātie deputāti, šī diskusija mums visam ir svarīga un uh, man prieks būt šeit. Vispirms paldies abiem referentiem par darbu. Gandrīz gads ir pagājis kopš uh, Volkswagen uh, emisiju skandāls uh, ticis atklāts un uh, nu jau seši mēneši ir pagājuši. Uh, Kopš īpaši izmeklēšanas komitejas eh, izveidošanas eh, mums visiem šis darbs bija ļoti intensīvs, gan parlamentam, gan komisijai. Es personīgi darīju visu to labāko, lai pēc iespējas labāk sadarbotos, lai būtu caurspīdīga un eh, turpināšu rīkoties tieši tāpat arī nākamo mēnešu laiku ka līdz uh, izmeklēšanas komitejas uh, darbības mandāta beigām es darīju visu, lai atbildētu pilnīgi uz jūsu jautājumiem. Zinu, ka varbūt uh, man tas nav izdevies tik labi, bet, kā teicu, darīju labāk, to labāko, ko varēju. Es esmu pārliecināta, ka šis ir vislabākais ceļš, kā izmeklēt situāciju, kā saprast, uh, kas īsti notika un kā labot situāciju uh, gan rūpniecības jomā, gan uh, likumdošanas jomā, un, lai mūsu auto nozare kļūtu tāda taisnīgāka un vairāk domātu par vides situāciju. Komisija aicināja izvērtēt izslēgšanas ierīču funkcionēšanu automobiļos, un Francija, Vācija, Itālijā sagatavojušas šos ziņojumus par izslēgšanas ierīcēm, kas tika publiskoti komisija jūlijā iesniegus parlamentam savu viedokli par sākotnējo izmeklēšanu. Uh, bet mums uh, neveidojas pagaidām pilna aina, jo uh, dalībvalstu informācija nav pilnīga. Un uz daudziem jautājumiem nav saņemtas atbildes. Tur nepieciešama papildu tehniskā informācija. Man uh, personīgi ir grūti to pieņemt, jo mums ir vajadzīga šī tehniskā informācija, lai vērtētu objektīvi kas īsti tur notika. Es uh, un pārējā komisija uzstās uz to, lai dalība valstis mums novadītu šo trūkstošo informāciju. Un, nu, mēs arī vērtējam progresu, kas līdz šim ir panākts. Izslēgšanas ierīces nu, Eiropas Savienībā jau ir aizliegtas vairāk par 18 gadiem. Juridiski noteikumi par izslēgšanas ierīcēm ir skaidri ražotāji un tīpa apstiprināšanas iestādes nekādu nav uzdevuši jautājumus par šiem noteikumiem. Un ja viņi tos neievēro, tad jābūt sankcijām, jo likums ir likums. Es vēlos uh, nodrošināt konsekventu uh, likumu piemērošanu uh, vienotajā tirgu Un es vēlos uh, piedāvāt praktiskas uh, vadlīnijas nacionālajām iestādēm uh, par to, kā tipa apstiprināšanas iestādēm būtu jākontrolē emisijas. Es domāju, ka tas palīdzēs situāciju uzlabot Eiropas Savienībā. Mēs domājam, ka šobrīd tirkus uzraudzība ir vāja un uh, uh, netiek īstenots labs monitorings tam, kā noteikumi tiek īstenoti praksē. Es domāju, ka tas ir iemesls tam, kas notiek. Ja mēs to labosim, tad patērētāji mums arī vairāk uzticēsies, jo šobrīd šī uzticēšanās ir ļoti cietusi. Komisija jau šī gada janvārī ir iesniegusi savu priekšlikumu, un tagad parlaments un padome pieņems lēmumu. Pagaidām padomē nav kopējās nostājas. Mēs strādājam pie Daltona kunga ziņojuma iekšē tirgus komitejā, lai iet uz priekšu pēc iespējas ātrāk un lai pielāgotu uh, priekšlikumu, ja nepieciešami. Uh, pagaidām šī labās gribas trūkums tiešām sarūktinoši, jo Lai būtu veiksmīgiem, mums jāsadarbojas visiem kopīgi. Emis komitejas darbs rāda, cik ļoti e, svarīgi šie noteikumi ir mūsu tipa apstiprināšanas iestādēm. Nu, tad līdz ar to es aicinu jūs ieskatīties pagātnē un e, mācoties no kļūdām nobrūģēt ceļu nākotnē. Un citādi mēs nepanāksim aptvēramas izmaiņas. Mēs sadarbosimies ar jums nākamo mēnešu laikā un vēlreiz atkārtoju, ka komisijā atzinīgi vērtē pagaidu ziņojumu no emis komitejas un novēlu panākumus turpmākajā darbā. Paldies! Grazie, grazie, komis Paldies, uh, komisārs Konzei! Un tagad uzklausīsim grupu pārstāvjus. Mums, eh, protams, jāsāk eh, balsot eh, savlaicīgi, atgādina jums par to. Tad zilās kartētes procedūra tiek izslēgta. Kariņa kungs, lūdzu. Komisārs kundze, mēs gandrīz pusgadu esam uzklausījuši dažni dažādus lieciniekus. Tie ir nākuši no zinātnieku un pētniecības aprindām, no nevalstiskām organizācijām no auto industrijas tiem piegādātājiem un tā tālāk kā arī no eiropas komisijas. kas tad šajā pusgadā ko mēs esam uzzinājuši? Nu, pirmais ir jautājums kā mēs vispār nokļuvām tur kur mēs esam. ko mēs esam uzklausījuši ir tas ka eiropā mēs ideoloģisku iemeslu dēļ es nesaku ka nepareizi bet ideoloģisku iemeslu dēļ uzstādījām galveno mērķi klimata mērķi samazināt CO2 izmešas. Tā rezultātā veicināja, apzināti veicināja dīzeļu industrijas attīstību un pircēju ieinteresētību iegādāties dīzeļdzinējus, bet ignorēja vai pārskatīja faktu, kas jau sen bija zināms, ka kaut dīzelim ir zemi CO2 izmeši, viņam ir augsti slāpekļa dioksīdi, oksīdi dažādie nokši saucamie, kas ir tieši kaitīgi cilvēku veselībai. Tātad, cenoties pakaļ vienam mērķim, tika pārskatīts, kad viņam ir blakus efekts, negatīva efekta cilvēku veselībai. Uh, otrais, uh, pieņemot pēdējo regulu par uh, auto emisiju standartiem, to Eiro 5.6. 2007. gadā neatrisināja jau zināmo grūtību ar ceļu emisijām, ka tās ir daudz augstākas par laboratoriskām. Un treškārt, neatrisināja problēmu ar to ka mums nav eiropas līmeņa uzraudzība viss palika dalībvalstu līmenī. tātad mums mācīties no ideoloģijas tomēr apsvērt visus blakusefektus kas varētu būt no testiem mums ir jābūt pārbaudēm kas ir saistītas ar ceļu emisijām nevis tikai ar laboratoriju un ar uzraudzību mums ir jāizveido eiropas līmeņa uzraudzība lai nav nekoordinēta dalībvalstu darbība. paldies par uzmanību! Per il gruppo dei socialisti e democratici, onorevole Van Bremt, prego. Kat. Tagad uh, Van Bremt uh, kundze, lūdzu, divas minūtes. Paldies, kolēģi, komisārs kundze. Kā jau jūs teicāt, komisārs kundze ir uh, pagājis precīzi gads, kopš mēs uzzinājām un visi šok, bijām šokēti par to, kas ir noticis, jo Volkswagens ir viena no lielākajām un viena no tādām mītu apvītākajām autoražošanas autoražošanas, autoražotājiem Eiropā, bet eh, tie nebija tirgus uzraudzības eh, institūti kuri atklāja šo krāpšanos, un tāpēc ir ļoti labi, ka Eiropas parlaments ir nolēms izveidot šādu izmeklēšanas komiteju. Tā ir pirmā desmitgada laikā parlamentā. Bet eh, ļoti svarīgi, lai šī izmeklēšanas komiteja noskaidrot, kur tad ir vaina. Es uzskatu, ka šai izmeklēšanas komitejai ir jāatjauno iedzīvotāju uzticēšanās gan Eiropas likumdošanai, gan arī uh, institūcijai un Eiropas uzraudzībai. Bet eh, jā, nevainosim tikai un vienīgi Volkswagenu. Ir ļoti daudz citu uzņēmumu, kur izmanto izslēgšanas ierīces un citas metodas, lai izmantotu savā labā un iegūtu lielus ieņēmumus likumdošanas nesakārtotības dēļ. Uh, Šobrīd, kā jau zināms, e, ir e, šīs automašīnas e, izmešos izmet vairāk kā 4-5 reizes virs normas paredzētos slāpekļu oksīdus. Godātā komisāra, mums noteikti ir jāpārvērtē situācija. Mēs nedrīkstam turpināt kā šobrīd, jo uh, mašīnas, kurām likumīgi ir uzstādītas izslēgšanas ierītas, ikdienas nonāk tirgū. Kāpēc? Turpmākajos mēnešos mēs ļoti lielu uzmanību vērsīsim darbam dalību valstīs. Es esmu šīs izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja un tiešām ceru, ka sadarbībā ar komisiju, sadarbībā ar dalību valstīm, sadarbībā ar vidas komiteju un ar politiskajām grupām mums visiem kopā izdosies šo problēmu atrasināt prieksēdētājs, paldies, un tagad ECR grupas vārdā Henkela kungs, pusotru minūtu lūdzu. Dāmas un kungi, līdz ar uh, noziedzīgo uh, Volkswagen izturēšanos uh, izmeklēšanas uh, komisija atklāja arī Eiropas komisijas neveiksmīgo darbību, pat agrākais uh, rūpniecības komisārs Gundars Hoigens, uh, kas uh, strādā šajām te. Uh, pirms komisārs kundas, kas ir piedalās šajās uh, sēdē. Uh, Mm, viņš ir strādājis pārāk nenoteikti. Mums ir jāatzīst, ka ASV noteikumi ir būtiski striktāki attiecībā uz izmešiem nekā Eiropā, un amerikāņi bija tie, kas šo skandālu atklāja, nevis eiropieši, un mēs izdarām tikai tādus loģiskus secinājumus. Pirmkārt, mēs prasam un aicinam komisiju sarunās ar tīti pievērsties emisiju direktīvas harmonizācijai. Šā, tā ir direktīva par automobīļiem un atzīt attiecīgi augstākos partneru standartus. Tam ir vairākas priekšrocības. Pirmkārt, tas uzlabo miljonu cilvēku aizsardzību abās Atlantijas okeāna pusēs. Tā ir aizsardzība no veselībai kaitējošiem izmešiem. Un otrkārt, izmaksas aizsardzības uh, iekārtām no emisijām tiks uh, uzlabotas, un treškārt uh, līguma priekšrocības varēs ļoti skaidri parādīt. Šādā veidā komisija var šajā situācijā nu, darīt ko labu TTIP līguma akceptēšanai. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Harantsovas kundze. Paldies, priekšsādātājiem! komisārs kundze. Eiropas eh, Savienības pilsoņi gaida objektīvu, neatkarīgu informāciju par to, eh, kas īsti noticis. Un uh, mandāts, kas uh, piešķirts komitejai, uh, runā arī par uh, iemeslu at atklāšanu. Uh, un, uh, Šis mandāts bija paredzēts arī tam, lai noskaidrotu mm, vairāk par izslēgšanas ierīcēm. Un rezultātā bija problēmas ar uh, īsto braukšanas emisiju mērīšanu. Un par to zināja jau kādu laiku. Automobīļi testa ietvaros uh, izturēja pārbaudi, bet uh, reālas emisijas pārsniedza uh, normas. Kā tas varēja notikt un uh, kāpēc neviens tam toreiz nebija pievērsies, tas joprojām nav noskaidrots. Ja mēs nevaram sniegt skaidras atbildes, mēs nevaram palīdzēt pilsoņiem. Es uzskatu, tas ir pats svarīgākais, tāpēc es aicinu referentus sagatavot eh, skaidru, no lietotājiem draudzīgu gala pārskatu, ziņojumu, lai visi tajā varētu izlasīt, kas tad tieši bija noticis un kurš ir par to atbildīgs, kurš pieļāva šīs eh, neprecizitātes. mūsu izmeklēšanai jāpabeidz ar uh, ļoti konkrētiem secinājumiem, lai nākamā likumdošana, tīpa apstiprināšanas un emisiju mērījumu likumdošanā varētu no tā mācīties. Arī Eiropas autoražotāji uh, gaida uh, mūsu darba rezultātus. Mēs runājam par 12 miljoniem darba vietu Eiropā. Un ja mēs gaidīsim ilgāk, mēs palēnināsim auto industrijas attīstības tempus. Es redzu, ka nav klāt pārstāvi no padomes šodien, tā ir milzīga kļūda. Tā vajadzētu sanākt kopā visu iestāžu pārstāvjiem. Paldies! Paldies! Un tagad gojas Likjotis. Pusotra minūte. Paldies, priekšstādā kungs, darbie kolēģi un kolēģis. Mūsu uh, izmeklēšanas uh, komiteja uh, ir uh, sastādījis darba programmu, turpina to un uh, nesniedz politisku vērtējumu, jo mūsu darbs vēl nav novēlts, ta, novē, uh, pabeigts. Taču pirmie secinājumi jau tiek veikti. Esam strādājuši daudzās uzklausīšanās, izskatījuši dažādus dokumentus un redzam arī politiskas vainas norādes. Uh, Dokumentus uh, no 2010. gada esam izskatījuši arī 2013. gada un redzam, ka ir uh, bijušas manipulācijas ar uh, mērīšanu. Taču um, vis tā rezultātā nebija veikta nekāda soļa. Komisija zināja, bet uh, nereaģēja, jo netika informēta par atsevišķiem gadījumiem. Arī dalība valsts nav veikušas papildus kontrols. Bija zināms, uh, ka uh, Patiesībā mērījumi reālos apstākļos bija augstāki nekā testa darbnīcās. Taču nebija aktīvas darbības pēc tā. Komisija nav um, veikusi pilnībā savu darbu, bet arī dalību valstis un nav uh, ieviestas uh, sankcijas. Uh, Mēs uh, norādām uz trūkumiem. Uh, mēs redzam arī, ka ir bijis liels spiediens no autorūpniecības puses, no lobbyiem, uh, no starptautiskiem uzņēmumiem, un tā tika manipulētas emisijas um, vērtības. Volkswagen gadījums nav atsevišķs gadījums. Dargie kolēģi, mēs turpinam mūsu um, darbu Mūsu spiediens tiks uh, turpināts. Mēs konstruktīvi sadarbosimies ar uh, līdzreferentiem, lai sasniegtu tiešām konkrētus rezultātus un novērstu uh, jebkuru krāpniecisku praksi un novērstu jebkuru darbību, kas kaitē videi un pilsoņiem. Paldies! Paldies tagad Turmas kungs zaļo frakcijas vārdā. Demarš pa. Kaut kas nestrādā. Ir nepieciešams tehnisks palīdzētu 56. vietas uh, mikrofonu labošanu. Paldies! Viens gads. Patiesībā tas ir skandāls, kas ir smagi skārs visu autoražošanas nozare. Jau mēnešiem Eiropas iestādes ir vākušas informāciju, bet kā tad viņi nezināja par izslēgšanas ierīcēm? Ko tad šīs ierīces darīja? Viņas varēja pazvanīt Volkswagenam un paprasīt, kā jūs izskaidrojat šo lielo atšķirību starp laboratorijas testiem un testiem uz ceļa. Bija vesela virkne tikšanos, un visas šās tikšanās noslēdzās ar meliem, meliem jautājumos, meliem atbildēs. Un tagad, pirms gada, Amerikas iestādes pateica, pietiek, jūs esat krāpjušies pietiekami ilgi. Tad mēs sākām atsaukt mašīnas, tā tad bija viena un divas atsaukšanas kampaņas, bet um, Amerikas Savienotās valstis un to iestādes vienkārši prasa, ka pēc uh, šīs mašīnu atsaukšanas no tirgus vai noteikumi tiek izpildīti. Un tad parādījās trešais ķēdes posms kompensēt cietušajiem klientiem. Tātad patiesībā Obamas administrācija ir darījusi un paveikusi tikai savu darbu. Ja kāds ir negodīgs, tas tiek saukts pie atbildības. Ko mēs Eiropā darījām? Jau gadiem ilgi pirms Amerikas, piemēram, 9. un 10. gadā komisija un dalību valsts jau zināja par šo krāpšanos. Bet kāpēc tās nepajautāja uzņēmumam to pašu jautājumu, ko pirms gada pajautāja Amerikas varas iestādes? Kāpēc? Kāpēc jūs nejautājāt? Uh, Kāpēc nebija nekādas sankcijas vai tādi ciešāki pavadi uzvedinoši jautājumi? Kāpēc? Kāpēc e, Amerikas varas iestādes varēja to izdarīt un tagad nē? Un mēs nē klienti tika klā, krāpti, un tagad jūs šeit nākiet un sakiet to un šito, bet kāpēc komisija neko nedarīja? Un tagad par kompensācijām. Eiropas patērētāja kompensācijas neā, neā, nesaņēmis. Patiesībā tā ir komisijas kapitulācija. Tātad jūs, Junkara komisāri, apnākiet šeit un pasakiet, ka nebūs soda sankciju, nebūs kompensācijas eh, cietušajiem klientiem. Tātad ļoti interesanta Junkara komisijas rīcība. Prieksēdētājs, eh, paldies! Nākamā ir Evī Kundze. Lūdzu, divas minūtes. Eh, paldies, prieksēdētāja kungs! Neskatoties uz ilgstošo gaidīšanu, Un neskatoties uz sākotnējām šaubām par izmeklēšanas komisiju, komitejas efektivitāti, šķiet jūs esat panākuši un uzzinājuši piemēr, samērā daudz. Viens ir skaidrs. Šīs manipulācijas ierīces ir tikai visas krāpšanās sistēmas un krāpšanās schēmas aizberga redzamā daļa. Jo Tas bija zināms, dalību valstīm tas bija zināms, ka notiek krāpšanās, bet tagad mums, šai komitejai, tas ir jāpierāda publiski, jo jau pirms pāris gadiem transporta ministrijās bija ziņojumi par nesakritību. Ko šī izmeklēšanas komiteja varēs panākt? Es uzskatu, ka mums ir skaidri jāpasaka iedzīvotājiem, ko mēs gribam, ka mēs esam nopietni un esam gatavi sodīt vainīgos, jo ziņojumā tiek minēti 15 automobīļu tipi. Tas ir ārprāts. Piemēram, Fiat. Arī šajā kompānijā ir veikti testi, kuri neatbilst reālajiem izmešiem uz ceļa, un arī citi Nereti autoražotāji ir pat tādi, kur vispār nenorāda kādu modeli izmešu mērīšanai viņi izmanto. Tātad visiem ir skaidrs, ka šīs nelegālās ierīces ir tikušas izmantotas. Un par šīm 22 minūtēm, kad eh, tiek izslēgtas šīs ierīces, un ir, ir atkal citi modeļi, kuros eh, šis laiks ir vēl savādāks. Tātad eh, izmešu līmeņi ir vismaz 3 līdz 5 reizes augstāk par pieļaujamajām normām. Un komisija tagad eh, piedāvā, ka kaut kas ir jādara, bet nē, kaut kas ir jādara nekavējoties. Paldies, precelkungs. Vienu minūti, lūdzu. Herr Präsident. Priekšstādā kungs, komisārs kundze. Mēs līdz takus faktiem, ka Volkswagens pilnīgi at, redzami ir pārkāpis likums, arī vairākas citas lietas uzzinājuši uzklausīšanās pēdējā mēneša laikā. Mēs konstatējām, ka komisija acīm redzot nav veikusi pietiekamas kontrolas iespējas par likumdošanu, bet tās kontrolas iespējas, tās nedaudzās, kādas tai bija, tā cīm redzot nav skaidrībā par tām. Pienkovskas kundze jau vairāku gadu laikā ir vairāk nekā baumas, ka mēs ne tikai Volkswagen skandālu redzam, bet arī um, būtu iespējams skandāli citu auto uh, ražotāju kontekstā. Tehniskos dokumentus uh, var, uh, nu, vajadzētu uh, pieprasīt ne tikai no Volkswagen puses, bet arī no cita auto ražotāju puses. Uh, to vajadzētu darīt, bet jūs nesat to acīm redzot darījuši. Un jūs nevarējāt arī mums uh, paskaidrot, uh, ko esat uh, darījuši pret tām valstīm, kur pienākums ir sniegt informāciju. Uh, Jums nav nekāda kvalitātes nodrošināšanas sistēma šai a, likumdošanai, a, tā nav paredzēta bijusi līdz šim, un dāmas un kungi. Ja mēs nopietni izturamies pret likumiem Eiropas Savienībā, ja mēs šīs lietas a, risinām eiropeiski, tad mums ir jāizvirda prasība arī at atbilstošām kvalitātes nodrošināšanas sistēmām. Tā vietā mēs tagad uzticamies Amerikas iestāžu darba rezultātiem. Un varbūt, ka tieši šeit dažādās ASV un Eiropas ekonomiskās intereses ir nozīmīgas, un mums nevajadzētu tikai darboties ASV Mm, interesēs, bet vajadzētu attīstīt pašiem savas atziņas. Tai vajadzētu būt Eiropas Savienības ambīcijai un nevar būt uh, vienkārši tā, ka uh, Volkswagen augstus maksājums uh, kompensācijās gandrīz 15 miljārdus dolārus maksās ASV arī citu autoražotāju darbības. Paldies! Paldies! Tagad uh, politisko grupu vārdā pirmais runātājs Gīzekas, Gīzekas kungs divas minūtes, un es lūkšu visus ievērot runāšanai atvērto laiku. Citādi uh, būs grūti laikā beigt diskusijas pirms balsošanas. Komisāra Bienkovskas kundze, kolēģi un kolēģis, eh, ir pagājis pusi no um, darbības uh, laika emis komisijas darbībā un ir um, dažkārt ļoti sarežģīti tehniski darbi veikt. Es esmu pārliecināts par to, ka esam sasnieguši zinām progresu. Mums ir jāturpina. Uh, profesionālās skaidrošanas tēmas. Nu, protams, vienmēr ir arī tāds vilinājums politiski šo tēmu izmantot, un ir kolēģi, kas norāda uz to, ka komisija un atsevišķi komisija ir zinājuši par šo izslēgšanas programmatūru. Pierādījumi nav bijuši, un pagājušajā daļā arī dzirdējām šādus uh, šādas spekulācijas gadījumus, kā Patočnikungs, viņa kolēģi Tajānī kungu būtu informējis vēstulē. Es esmu uh, iepazinies ar šo vēstuli, pamat, pārmetumu nav pamatoti, tādu pierādījumu nav. Jo, uh, tas uh, izbrīnītu, jo Patočnikungs saka uzklausīšanā, ka viņš nav. Um, zinājis par šādu uh, krāpniecisku programmatīvu un kā tad viņš varētu būt informējis par tādas eksistenci, ja nav zinājis puslaika esam nostrādājuši, un otrā darbības puslaikā aicinu atteikties no politiskajām spēlēm, bet vairāk un labāk pievērsties likumdošanas jautājumiem komisijā, eno izmešu rezultāti no 2007. gada starp laboratorijas un reālā izmešu daudzuma rezultātiem bija zināms. Un tajā pašā laikā mēs aicinām RD e testu ieviešanu Ceram, ka darbs tiks pabeigts uh, ātri un uh, tam ir jābūt um, vismaz desmit gadu laikā. Izmaiņas ir pārāk uh, lēnas un visi komisāri um, tam piekrita tā tad pirmkārt profesionāla lietas noskaidrošana, otrkārt atteikšanās no politiskām spēlēm un treškārt likumdošana. Tā likumdošanas jomā tā strādāt un formulēt likums tā, lai nebūtu iespējama to apiešana. Paldies! Paldies, nākamais uh, runātājs uh, Dants uh, Kungs. Paldies. Ir pienācis laiks veikt tādu kā inventarizāciju tam, ko ir izdarījusi komiteja līdz šim, ko visu tā ir atklājusi. Mēs dzirdējām, ka tika pieņemti lēmumi dīzeļu uh, automobīļu jomā, kas noveda pie uh, augstākām slāpekļa emisijām. E, mēs esam dzirdējuši par blaknēm, kas ir kaitīgas e, veselībai, pilsoņu veselībai. Un, protams, tā kā e, šī brīža likumdošanā visa atbildība ir sadalīta atsevišķās apakšjomās, neviens praktiski nevar to uzņemties. Komisija vai ne dalībvalstis, dalībvalstis komisiju, komisija padomi, padome autoražotājs, autoražotāji viens otru un var sakot, šādi neviens šo atbildību neuzņems, bet principā runa ir par skaidru likumdošanu, skaidru interpretāciju bez robiem. Un uh, komisija pareizi teica, Mm, izmeklēšanas komitē vajadzētu pabeigt darbus, lai nākamā uh, likumdošana uh, varētu mācīties no pagātnes kļūdām. Es vēlos pateikties uh, kolēģiem no visām politiskajām grupām. Mums jāsadarbojas šai ziņā. Te nevajadzētu strīdēties labējiem ar, krei, ar kreisajiem. Citādi mēs uh, nepanāksim Eiropas Savienības mērķus. Uh, Paldies, eh, Demis Mākerkungs, eh, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem. Esmu vicepriekšsādātājs šajā izmeklēšanas komitejā, tā kā eh, daudz ko zinu par šo starp posma ziņojumu. Un tad, acīm redzot, laboratorijā mums ir ļoti, ļoti videi draudzīgi transporta līdzekļi, un savukārt izbraucot ar eh, to uz ielas situācija drastiski mainās. Un eh, tagad mums ir eh, jāsaprot, kur ir problēmas saknes, jāievieš skaidrāki, stingrāki noteikumi, jāpasargā pilsoņu veselība, šķiet ir liela plaisa starp noteikumiem un īstenošanu. Mums ir tehnoloģijas, lai ievērotu slāpekļa normas arī Eiro 6 likumdošanai un lai mazinātu CO2 emisiju efektus. Dažas emisiju kontrolas sistēmas var tikt deaktivētas. Tas ir temperatūras jautājums, kopš kura brīža tātad uh, var atslēgt uh, kontrolas ierīci. Uh, Eh, pie šī jautājuma ir jāpiestrādā, jo uz likmes ir pilsoņu veselība. Tā kā nopietni tam jāpievēršas un jāizmanto arī eh, vislabākās tehnoloģijas, kas ir eh, pazīstamas ASV. Paldies, Torvalda kungs! Paldies priekšsādātājiem, komisārs kundze. Es domāju, ka es runāšu zviedru valodām. Paldies! Interesanti! Mēs uh, atrodamies ļoti interesantā un tādā delikātā situācijā. No sākumā, no sākuma visiem viss bija skaidrs, iedzīvotāji un patērētāji tā kā gūs savu, gūs savu pierādījumu, proti Visiem tagad ir skaidrs, ka Volkswagen izmanto izslēgšanas ierīces, viņi manipulēja ar datiem slikti. Bet patiesībā mēs esam citās, citā situācijā, un tas man uztrauc daudz vairāk. Mēs nerunājam tikai par izslēgšanas ierīcēm, par manipulācijas sistēmām. Mums ir arī manipulācijas procedūras. Un šī izmeklēšanas komiteja nav saņēmuši informāciju, kas tai ir nepieciešama. Un tas nozīmē, ka šajā procesā ir citi vainīgie, nevis tikai Volkswagens. Un es uzskatu, ka iedzīvotāju un patērētāju vārdā tas ir mūsu pienākums, lai skaidri pierādītu, ka komisija un komisāri nezināja par to. Ja mēs to nevarēsim skaidri pierādīta, tad tā būs komisija, kura ir vainīga par to, ka iedzīvotāji ir riskējuši gan ar savu veselību, gan arī, ka viņi ir nopirkuši kaķi maisā, proti pērkot labāku mašīnu, viņi ir nopirkuši sliktāku. Un tas ir būtiskākais, un uz to mums ir jāatbild. Uh, Komisija, izbeidziet izlodzīties, atbildiet uz mūsu jautājumiem, pretējā gadījumā jūs būsiet zaudētāji. Un tagad vienu minūti Kilonens kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Viens no būtiskākajiem jautājumiem šajā rudenī ir izmeša samazināšana, un komisija vēlas, protams, saprast, kurš tad ir vainīgs. Un, protams, šis skandāls ir pierādījis, ka, kad uh, E, rijība un vēlme iedzīvoties sēžas pie mašīnu stūres, tad rezultāts ir tāds, ka arī Eiropā mēs nevaram samazināt sīkdaļiņu izmešus. Patiesībā e, šajā skandālā, kas ir viens no lielākajiem Eiropā, ir iesaistīta mūsu kā patērētāju uzticēšanās Eiropas institūcijām. Un es uzskatu, ka autoražotājiem ir beidzot jāizbeidz izvairīties un jāatbild mūsu izveidotās komisijas un komitejas jautājumiem. Proti, vai spēles noteikumi ir pietiekami cieši, nepietiek izlau, izvairīties. Un es du, tiešām ceru, ka mēs mācīsimies no šajā gadā pieļautajām kļūdām un arī pagātnes kļūdām. Paldies, un tagad Eikhaut kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, komisārs kungs ka esat šodien mūsu vidū. E, paskatīsimies, ko tad esam iemācījušies šā pusgada laikā. Ir ļoti svarīgi, un to apgalvo visi tehniskie eksperti, ka nav nekāda tehniska iemesla izmantot šīs e, izlēkšanas ierīces. Nav nekāda vajadzība tās izmantot, jo mašīnas motors nav jāaizsargā. Un tas ir jāsaprot visiem Um, un tā tad eh, tas ir jāsaprot visiem automašīnu ražotājiem, bet viņi joprojām izmanto programmatūru, kas izmanto šīs izslēgšanas ierīces. Fiats izmanto šo ierīci pēc 22 minūtēm. Ir atkal tādi, kur tā tad ir tādi, kur izmanto laiku, ir tādi, kur izmanto temperatūru par palaidēju faktoru. Bet eh, komisija nedara neko, tāpēc ir tik ļoti būtiski, lai komisija rīkotos nekavējoties, lai būtu mazāk piesārņojošu mašīnu uz mūsu ielām. Un es domāju, ka beidzot komisijai ir jādara savs darbs un jāatsauc šīs šmucoja, smucījošās mašīnas no mūsu ielām. Nākamais Helmerkungs lūdzu. Uh, Prieksēdētāji kungs, vispirms es vēlētos sveikt kolēģis, jo debatas šķiet ir daudz interesantākas nekā pats ziņojums par sevi. Kaut arī šis ziņojums tik vienbalsīgi pieņemts izmeklēšanas komitejā. Ļoti interesants ziņojums, jo tajā satura nav tikpat kā nemaz. Tas ir ļoti tāds eh, ar papildu teikumiem, un piemēram, pirmajā punktā Tas e, griežas pie komisijas, lai tā īstenotu pati savu mandātu. Man tas šķiet atkārtošanās uz atkārtošanos, kā es teiktu, kūka uz kūkas. Es domāju, ka visu šajā ziņojuma apkopoto var pateikt vienā vārdā. Ceturtajā pantā tomēr E, šī komiteja griežas pie dalību valstīm, to parlamentiem un dalību valsts atbildīgajām ierīcēm rīkoties. Tas nav nec parlamenta, nec tās pagaidu komitejas uzdevums griezties pie neatkarīgu valstu valdības ar kaut kādiem lī, lī, lūgumiem vai paģērējumiem. Kāpēc mēs atbalstījām šo ziņojumu? Atbalstījām, bet es nedomāju, ka darīsim to lielajā fórumā šeit. Un tagad pusotru minūti Jākhungs. Tien... Dargie kolēģi, es gribētu atcenīgi vērtēt mūsu komitejas darbu, kas ļoti precīgi norādījusi uz rūpniecības un, darba, un komisijas darbu vērtējot piesārņojumus. Diemžēl jākonstatē, ka mūsu darbi par tehniskajiem jautājumiem pārāk maz pievēršas jautājumiem, ka Volkswagen jautājums ir tādā kontekstā starp tādu tā kā ekonomisko varu starp um, Eiropa un ASV. Nu, šajā tekstā mēs saprotam loģisko risinājumu, kāds ir šai bezdarbībai. Proti NO izmešu pieaugums un komisija vairs pret dīzeļdzinājiem, tāpat arī prioritāte ASV likumdošanā. Uh, ir uh, atšķirīga. Un es gribētu, lai mūsu um, ziņojumu secinājumi būtu ne tikai tehniski, bet vairāk uh, tālajoši politiski. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Bēlēta kungs. Paldies, priekšsētā kungs. Labrīt, komisārs kungs, dargie kolēģi un kolēģis. Mandāta darbība ir aptuveni pusē šai komitejai Mēs esam diezgan labi eh, strādājuši un varam, eh, varējām noskaidrot, kā eh, šis skandāls ir attīstījies, kāda ir bijusi lietu virsība un um, esam varējuši arī daudz lietas novērst. Šeit atbildība ir um, ehm, kopēja. Mēs arī vakar, vakarā varējām konstatēt diskusijās ar jums, ka ir daudz iesaistītie. Un neviena no uh, um, instancēm, arī ne parlaments, nav pietiekami ievērojuši, ka uh, dīzeļdzinēju jautājumos tiek izma, un dīzeļdzinēju mašīnās tiek izmantota krāpnieciskā programmatūra jo būtībā jūs esat atbildīgi par Eiropas noteikumu īstenošanu, to noteikumu, ko 28 dalība valsts ir pieņēmušas. Komisārs kundze, tagad sagaidam no jums, ka jūs šīs kontrolas precīzāk veiksiet un pārbaudīsiet, lai jūs varētu tādu tā kā, kon, kādu tā kā um, uzraudzību veikt, un uh, būtībā tieši par to arī iet Eiropas Savienībā. Eiropā ir vidē draudzīgākās automašīnas šodien apritē. Mums tā arī jārīkojas, mums jābūt vadošajiem vides draudzīgās tehnoloģijās un tāpat arī reālā braukšanas modusā ir jāmēra izmeši. Mūsu autoražotāji ir labā situācijā, nu, gluži vienkārši viņiem ir jābrauc ar. A, Uh, nedaudz lielāku ātrumu, ja tā varētu teikt. Volkswagen ir veicis krāpnieciskas darbības, mums ziņojumā tas ir jāpiemina un uh, jāīsteno um, spiediens vēlamies atgūt uh, patērētāju uzticību um, ar pilnīgu caurskatāmību. Paldies! Fonsulika kungs vēlas uzdot zilās kartas jautājumu. Vai jūs to akceptējat? Jā, lūdzu. Kolēģi, es eh, ļoti augstu vērtēju jūsu viedokli un es eh, augstu novērtēju izmeklēšanas komitejas metodas, bet man jums ir jautājums. Kā jums šķiet šā izmeklēšanas komiteja, kā tā var dot savu artavu patērētāju uzticēšanās eh, atjaunošanai un nodrošināt to, lai situācija nekad vairs neatkārtotos. Jā, divas piezīmes par šo jautājumu un paldies par uh, uzdoto uh, jautājumu. Mēs varētu rīkoties sekojoši. Mums jāizpēta uh, pilnīgi viss, jāatklāja pilnīgi viss. Uh, Un komisārs Konze arī teica, zināmi, konfidenciāli dokumenti, dokumenti nav pieejami, taču um, tagad arī uh, tie tiks padarīti pieejami. Un bez tam mums uh, jāparūpējas uh, par to, lai um, uh, certifikācija un nākotnes uh, likumdošana par um, testēšanu reālajā dzīves situācijā un laboratorijā ātrāk tiktu pieņemta lai ātrāk kopā ar padomi eh, mēs pievērstos likumdošanai un tā tiktu ātrāk ieviesta. Paldies! Paldies tagad uh, Bonfā kundze. Komisārs kundze, dargie kolēģi! ir sarežģīti eh, veidot likumdošanu un aizsardzēt, lai um, tā attiektos uz um, veiksmīgu autoražotāju darbību un arī aizsargāt veselības aizsardzību ir nepieciešami mēsījumi, kas ir ne tikai laboratorijā, bet arī mērītu patiesi gan ap, sildīšanas un arī dzēšanas iekārtu ieslēgšanu un visus tehniskos aspektus ir jākontrolē, jārespektē un jāsoda par Eiropas likumdošanas neievērošanu. Pat labam situācija ir neskaidra pilsoņu acīs. Viņiem a, a, li, Eiropas likumdošana ir jāievēro, taču, diemžēl, kontrolas a, ķēde, nā, lai arī tas ir a, saistīts ar veselības aizsardzības jautājumiem, nav veiksmīga. Eiropas institūcijas m, nestrādā a, veiksmīgi un esam vīlušies. Es esmu pārliecināta Eiropieta un domāju, ka mums ir jāturpina politiskā izveida un domāju, ka mūsu atbildība ir izdarīt secinājums pēc šī skandāla, ko varēja novērst. Un visas iesaistītās puses, ja tās būtu iespējams ievērojušas ne tikai likumu, bet tiešām likumu ievērojušas. Un mums ir jāatgādina, kādēļ šī izmeklēšanas komisija ir izveidota. Tā ir uh, visu interešu aizsardzība. Nevis, uh, teiksim, kritizēt nevajadzīgi uh, rūpniecību, bet uh, gan norādīt uz pareizo sabalansētību. Ir jāatjauno patērētāji un pilsoņu uh, uzticība. Mums mobilitātei jābūt daudz tīrākai. Jā, uh, respektē um, vidas, vidas aizsardzību, veselības aizsardzību jāsakrabā darba vietas. Es esmu ēmis komitejas un referenti no sociāldemokrātiem, un es esmu ļoti motivēts strādāt un motivēts strādāt mūsu visas Eiropas labā. Paldies! Paldies! Nākamais runātais Daltonkungs. Pirms gada mēs sapratām, ka Volkswagens ir krāpies Un nākamais jautājums, ko tad darīt, lai uzraudzītu to visu, ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē? Ja kāds uzņēmums ir noļēm, nolēmis šmaukties, tad neviena sistēma pasaulē līdz galam to nevar atklāt, un tomēr mums ir jādara mūsu darbs. Mēs zinām, ka izliekšanas ierīces ir izmantotas, bet komisija ir nākus klajā ar ideju jaunam tirgus uzraudzības mehānismam bet mums šī komisijas piedāvātā schēma ir jāsāk īstenot dzīvē pēc iespējas ātrāk un nevis nākamgad, kā to piedāvā komisija. Mums ir tipu certifikācijas sistēma, bet tā ir jāīsteno ar dalību valstu pūliņiem. Runāsim atklātu valodu. Protams, visi zināja, ko dara uh, Volkswagens. To zināja dalību valstīs, un tomēr mums ir nepieciešama adekvāta tirgus uzlau, uzraudzība. Mums ir nepieciešama sistēma, kas darbojas, bet tā darbosies tikai tad, ja mēs būsim spējīgi to īstenot dzīvē. Paldies! Honorevoli. Nākamais eh, Ferija kungs, divas minūtes lūdzu. Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros colegas. Jā, mjādamiet neš. Cienējamie kolēģi, mums ir liels problēmas ar kvalitāti un ar to, ka tiek viltotas rezervas daļas. Un tas nozīmē, ka Mēs visi novērojam to, ka pilsētās par draudu kļūst gaisa piesārņojums. Vides pētījumi rāda, ka 70 tūkstoši cilvēku Eiropas Savienībā mirst priekšlaicīgi piesārņojuma dēļ ar, skābe, ar slāpekļa oksīdiem. Un uh, pilsētvidē tieši automobīļi ir galvenais piesārņojuma avots. Ir nepieciešams uzlabot gaisa kvalitāti pilsētās, un tādēļ ir vajadzīga Eiropas komisija, kura varētu atbilstoši darboties. Tas ir mūsu pienākums Eiropas pilsoņu priekšā. Mums ir arī jāveicina uh, ražot šanas uzlabošana. E, daudzi galvenie spēlētāji spēlē negodīgu spēli. Es nav nekādu šaubu, ka tas būs iespējams tikai ilgtermiņā, ja mēs to darīsim balstoties uz taisnīguma principiem. Mums ir jānodrošina cilvēkiem labāk dzīves apstākļi. Pilsētās ir vajadzīgas ilgspējīgākas pilsētas un transporta tīkli, ilgspējīgi tīri atjaunīgās enerģijas avoti, mums ir jāraugās, ko dara mūsu konkurenti. Un ir diezgan briesmīgi, ka neesam neko varējuši izdarīt attiecībā uz krās, krāpniecību emisiju jomā. Un e, ir citiem nācies tos atklāt. Mums ir jāsod tie, kas ir atbildīgi, mums ir jāaizsargā savas nozares, savu patērētāju Cerams, ka komisija to varēs izdarīt, un vismazākais, ko komisija varētu darīt, tā būs pietiekami cītīga, eh, sadarbojoties ar parlamentu. Mums ir jāzina, kas praksē mainīsies, eh, lai nodrošinātu, ka likumdošana tiek atbilstoši īstenota. Līdz šim neko tām līdzīgu neesam redzējuši. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, vážená. Paldies, priekšsādātāji, komisija, kolēģi. Jā. Mm, mm, ministrs uzsvēra, ja ir vēlme uzzināt patiesību, tad ir jāizveido izmeklēšanas komisija. Un ir liels gandarījums, ka parlaments ir izmantojis iespēju izveidot izmeklēšanas komiteju. Bet mums ir jāsaskarās mm, ar situāciju, kurā Eiropas komisija nevēlas sadarboties, ir jāuzklausa aizbildinājumi no industrijas pārstāvjiem, un uh, komiteja vēlas noskaidrot, kāda ir informācija, kas ir pieejama, jo skandāls visiem ir zināms, bet uh, no cilvēkiem tā tika slēpta, un mums ir jāpārvar šī mm, uh, situācija, kurā cilvēki ir rezervēti un negrib mm, ļaut noskaidrot patiesību. Un es vēlētos pateikties izmeklēšanas komitejai, priekšsēdētājai, kas uh, pierāda to, ka ir iespējams noskaidrot uh, patiesību par šo lietu. Paldies, viena minūte dalī. Komisāris kundze jau viens gads pagājis kopš skandāls Mm, nokļuva atklātībā un mm, gadu pēc šīs masīvās krāpšanas uh, emisiju jomā nekas nav ticis, vei, nekas nav ticis paveikts, izņemot izmeklēšanas komitejas izveidi. Ne komisija, ne dalībvalstis nav um, pieņēmušas pasākumus, lai panāktu uh, pret piesārņojuma standartu ievērošanu un lai būtu patērētāju uzticība. Jau gads, kā Eiropas uh, patērētāji tiek krāpti, kamēr amerikāņi iegūst kompensācijas, un mēs ļaujam tādām staigājošām miskastēm piesārņot mūsu ielas. Uh, Nu, un esat eh, sākuši pārkāpumu pasākumu, eh, procedūru pret eh, valstīm, kas pārkāpa noteikumus, bet tas ir tikai pirmais solis. Un kad es skatos, ka Francijā tiek aizstāvēts Renault, kas ir viens no lielākajiem piesārņojumiem, lai nebūtu tādas diz, šādas geitas un ir jāizveido beidzot Eiropas neatkarīga aģentūra, kas eh, certificētu eh, automašīnas un pieprasītu automātisku to atsaukšanu, ja ir eh, konstatēta krāpniecība. Un tas ir jūsu uzdevums tagad rīkoties. Paldies! Lei. Frau Kommissarin. Šulcs kungs, komisārs kundze, dāmas un kungi, Jau kopš šī gada marta strādā šī komiteja. Mēs uzklausījām tehniskos ekspertus, NVO pārstāvjus, automoražotāju pārstāvjus, bijušos komisārus. Paldies visiem tiem, kas piekrita ierasties. Un izņemot vienu viesi, viss arī e, labi noritēja. Par rezultātiem, manuprāt, ir skaidri jānošķir nele, starp e, nelegālām e, šīm ierīcēm kuras viennozīmīgi, kā jau nosaukums to pasaka, ir nelegāls. Tas ir, eh, to izmantošana ir jāsoda atbilstoši likumdošanai. Un jautājums ir par to, vai Volkswagen ir jābūt vienīgajam uz apsūdzēto sola. Paskaroties apkārt, eh, mēs redzam, ka Fiat, piemēram, arī šobrīd ir nonācis eh, preses virsrakstos. Otrakārt, ar mērījumiem, eh, kas tiek sveikti tālāk eh, šādas eh, ierīces, kur mērķis ir krāpties, nebūs liederīgas. Mēs esam uzsākuši pareizo ceļu, un savulaik arī komisārs Tajāni ir veicis sagatavošanas darbus. Tas, ka kaut kas tāds bija zināms daudziem ekspertiem, bet eh, plašākai sabiedrībai nē, to arī pierādīja uzklausīšana. Es arī kā inženieris vēlos sacīt, ka mums ir nepieciešamas um, lai šādas ehm, krāpniecības eh, vai izslēgšanas eh, ierīces darbotos tikai tad, kad tas ir īpaši nepieciešams dzinēju pasargāšanai. Un vispārīgi runājot, man bija iespējas, ka mēs saskaramies ar sazvērestības ar komisiju un autoražotājiem pret patērētāju un pret e, vides e, standartiem, bet e, mēs pierādījām, ka šāda, ka šāda sazvērestības nepastāv. Palučikums. Priekšsēdētāja kungs. Darbs, ko ir paveikusi izmeklēšanas komiteja, ir pavisam skaidri parādījis, ka Volkswagen uh, skandāls ir tikai aizberga redzamā daļa. Un te nav tikai pārveidošanas ierīču izmantošana vien pie vainas. 2007. gadā līdz pat 2011. gadam bija labzināms, kā automašīnas uz ceļiem reālos braukšanas apstākļos emitē 7 līdz 8 reizes vairāk kaitīgo izmešu nekā tas uh, tiek konstatēts laboratorijās. Un, protams, ka tas ir ietekmējis gaisa kvalitāti mūsu pilsētās. Un, uh, Tehnoloģijas, protams, ir attīstījušās, lai samazinātu slāpekļu emisijas, eh, bet mums ir jāmaina tipa apstiprināšanas sistēmas. Mums ir jāraugās tālāk par atsevišķām dalību valstīm, un jāpieņem labāki pasākumi, lai aizstāvētu patērētāju. Zlatovska kungs. Liels paldies! Jā, tā tad bija iespēja izveidot šādu komiteju, un tas ir e, kopumā situācija ir radījusi uzticamības mazināšanos institūcijām. Uh, no patērētāju puses, jo patērētāju tiesības tika pārkāptas, bet tajā pašā laikā runa ir arī par šīs nozares nākotni, kas ir ļoti svarīga Eiropas tirgumu, Eiropas rūpniecībai un vairākās valstīs, diemžēl, vairākas uh, uzklausīšanas tika noturētas, bet ir ļoti grūti tādā situācijā noteikt, vai uh, Mm, Volkswagen rīkojās apzināti krāpnieciski, vai mm, tur bija kaut kas, kas nedarbojās ar pārbaudas mehānismiem. Un es ceru, ka emis komiteja sniegs atbildi par to, kurš tad ir atbildīgs, kurš ir jāsoda, bet vajadzētu izvairīties no tā, ka mm, Eiropas eh, auto nozara piedzīvo ilgstošo recesiju. Nākamais runātājs eh, Lopes Bermeho kundze. Jā, nu varētu jau likties, ka mēs e, esam pārmērīgi piesardzīgi atliekot politisko secinājumu publicēšanu, bet uz šo brīdi mēs zinām, ka e, pārveidošanas ierīces, kas e, manipulē ar izmešu rādītājiem, ir kaut kas tāds, par ko jau bija zināms sens, un neviens neko šajā situācijā nedarīja. Daudz autoražotāji un komisija būtībā e, izvairījās no tiešiem jautājumiem. Nav šaubu, ka autoindustrija ir ietekmējusi jauno emisiju standartu apstiprināšanu un veidu, kā tie tiek e, ieviesti un pārbaudīti, lai aizstāvētu pašu savus intereses Un jā, skaidrs, ka tā ir aizpērka redzamā daļa, bet uh, Eiropas likumdošanas rezultāti, diemžēl, joprojām ietekmē uh, lielie ražotāji. Daudz cilvēku, tūkstošiem cilvēku Eiropā piesārņojumu dēļ eh, mirsta priekšlaicīgi, un tieši tādēļ šis ziņojums ir tik ļoti svarīgs. Nākošā jūlijas Rēdes kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Mēs šajā komitejā esam redzējuši dažādus eh, trūkums. Komisijas reakcija uz mūsu pieprasījumu pēc dokumentiem nav bijusi pietiekama. Diemžēl esam zaudējuši vērtīgo laiku. Mums ir sniegti vissmieklīgākie izskaidrojumi un paskaidrojumi par to, kādēļ netiek piepildīt likumdošanas prasības, eh, piemēram, ka nav pietiekami dokumentu vai kaut kas tam līdzīgs. Arī dalība valstis aiztur dokumentus, vismaz Bienkauskas kundze tā attaisnojās. Bet sniedziet mums jūsu informāciju, sniedziet mums to pilnā apmērā un tūlīt, jo, lai pastiprinātu mūsu izmeklēšanas eh, pilnvaras, mums ir jāsaņem dokumenti un tādēļ ir jāstrādā pie tā, lai varētu ieviest Ferhoigena eh, klauzulu 197. Tālāk Stefanek kungs uz divām minūtēm. Paldies, dāmas un kungi! Šī komiteja, MC izmeklēšanas komiteja, tika izveidot divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai aprakstītu uh, tos iemeslus, uh, kādēļ lielās kompānijas ir spējušas ilgu laiku apiet Eiropas saimnības likumdošanas ievērošanu. Un no otras puses būtu jāatjauno patērētāju uzticēšanās Eiropas ražojumiem. Un uh, likumdošanai šajā jomā būtu jābūt skaidrākai un uh, vairāk pieskaņotai reālajai situācijai. Es uzskatu, ka mēs esam panākuši Zinām, progresu mūsu diskusijās ar komisiju esam panākuši to, ka mērījumiem ir jānotiek ne tikai laboratorijas apstākļos, bet arī reālās braukšanas apstākļos un vienādas normas ir jātiecina uz visiem. Bet atklāti ir jāsaka, ka ne visas dalībvalstis ir izrāda vēlmi sadarboties procesā, un tas procesu uh, padara sarežģītāku un garāku. Šī te lieta Eh, faktiski šai medaļai ir arī otra puse tūkstošiem eh, pircēju ir maldināti eh, ASV. Eiropas uzņēmumiem Volkswagenam ir jāmaksā miljoniem dolāru, lai kompensētu šīs savas tehniskās nepilnības, bet Eiropā viņi atsakās šādas kompensācijas izmaksāt Eiropas patērētājiem. Uh, Mums jādara viss, lai arī Eiropas patērētāji saņemtu kompensācijas tieši tādā pašā veidā par šiem meliem. Mūsu mērķis, protams, nav sodīt automobīļu industriju, bet mums būtu tā jāmotivē eh, ieviest jaunas tehnoloģijas un inovācijas. Bet Eiropas Savienībā būtu jārada vienlīdzīgi spēles eh, noteikumi visiem, un visiem būtu jāievērā vienu un tie paši noteikumi. Paldies! Eh, nākamais ērtoga kungs Lūdzu Išmailu. Cienījamie kolēģi, pēdējās nedēļās man ir radies iespējas, ka uh, izmeklēšanas komisija ir uh, eh, ievērojumi pavirzīsies uz priekšu. Uh, Eiropas komisija, um, diemžēl, ir ļoti vāji atbildējusi uz mūsu jautājumiem, reizēm nav atbildējusi nemaz. Un, uh, atbildējuši, ka viņu rīcībā nav nepieciešamās informācijas, un ja viņiem arī ir kādi pierādījumi, tad uh, tie varbūt nav patiesi, un, uh, un viņa nav atbildējuši, kādēļ dalībvalsts nav īstenojuši tiesību aktus, kurus tiem bija jāievieš. Un Eiropas komisija Mm, nav bijusi spējīga uh, sniegt izsmeļošu atbildes uz mūsu jautājumiem, nestoties to, ka informācija ir bijusi viņu rīcībā. Un kas attiecas uz pārveidošanas e, ierīcēm, tad uh, arī šeit neesam saņēmuši detalizētas atbildes saviem jautājumiem Gērlings kundze. Liels paldies! Es vēlētos pateikties eh, referentam par šo starposmu ziņojumu. Nu, neko daudz jau tas mums nepasaka, bet tas varbūt norāda, eh, kur mēs virzāmies. Es eh, šeit esmu tādēļ, ka esmu referenta par vienlīdzī, līdztiesību. Un process sākās apmēram pirms trīs gadiem, un tur skaidri bija redzams, ka atbildīgās iestādes eh, jau daudz gadus ir mm, zinājušas par to, kāda ir atšķirība eh, par to, eh, kas tiek norādīts automobīļu dokumentācijā un kas notiek reālajā dzīvē. Un šajā konkrētajā izmeklēšanā gan tehniskajā, gan politiskajā ziņā ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu to, ka galu galā mēs zinātu, kādas politiskās mācības mums būtu jāņem vērā un jāsaprot, kādēļ tās komisijas daļas, kurām būtu jāsadarbojas, lai rūpētos par pilsoņiem un viņu veselību, nav rīkojušies pietiekami ātri, nav uzņēmušies eh, atbildību, nav rīkojušies pietiekami nopietni un atbildīgi, lai nodrošinātu, ka tam līdzīgas situācijas vairs nekad neatkārtosies. Nākošais Nīdermēra kungs uz divām minūtēm. Liels paldies, cienījamie kolēģi! Pēdējā gada laikā mēs daudz ko esam mācījušies ne tikai par Volkswagen, bet gan par to, kā tiek īstenotēs likumdošana, kā atbildības sadalīšana starp savienību un dalībvalstīm notiek un kā darbojas atsevišķas lielās firmas, un diemžēl tas bija diezgan nepatīkami, bet mums ir iespēja to visu uzlabot. Es nebaidos, ka industrija kaut ko nespētu izdarīt, vai tas tai būtu par dārgu. Nē, viņiem vienkārši ir vajadzīgi vienkārši un skaidri noteikumi, kuriem ir jāseko. Es nedomāju, ka norādīšana ar pirkstu un vainīgo eh, ķeršana būtu eh, galvenais, kas jādara komitejai. Mums, eh, komisijai, mums būtu jāraugās nākotnē, un mums būtu vispirms jā jāsaprot eh, šis te pamat fakts, un es centīšos eh, to formulēt. Tikai tās automašīnas, kas atbilst eh, normām, var tikt laistas tirgū, mums tas ir jādara, jo normas ir nepārprotamas, un tas ir vienīgais, kā varam izvairīties no nevajadzīga riska veselībai. Uh, Tālāk ir jāizmanto esošās uh, automašīnas, uh, var padarīt, īpaši ar dīzeļdzinēju var padarīt tīrāks. Uh, kas notiks nākotnē ir grūti pateikt, jo tehnoloģija attīstās ļoti strauji. Mēs uh, pārāk. Uh, Vēl ieviesām labāku laboratorisko testēšanas sistēmu un reālās uh, braukšanas testiem ir jākļūst par svarīgu sastāvdaļu labākai sistēmai nākotnē un būtu jāatbalsta arī neatkarīga e, testēšana. Es domāju, ka mēs spēsim izveidot labāku sistēmu nākotnē, un mums tas ir jādara. Paldies, tagad vārds Šandemozes kundzei. Skandālen om priekšsēdētāja skandāls attiecībā uz šīm emisijām un ierīcēm nav tikai krāpšanas gadījums. Te ir runa par cilvēku dzīvēm, un ļoti ilgu laiku ir bijušas daudzas eh, kaitīgas eh, gāzes, kas ir mm, tikušas palaistas atmosfērā. 72 tūkstoši cilvēku katru gadu mirst eh, piesārņojuma, priekšlaicīgā navē, gaisa piesārņojuma dēļ, un uh, cilvēki mirst, arī um, gaisa kvalitāte ir vāja, un kāpēc mēs esam nonākuši šādā situācijā? Kāpēc skandāls netika atklāts ātrāk? Es domāju, ka izskatās, ka ir mm, sistēma, kas nav uh, darbojusies. Neviens nevēlas uzņemties atbildību, uh, visi rāda uz citiem, un uh, šie kontroles sistēmas ir jāpadara skaidrākas, lai nebūtu šaubas un arī lai būtu dalīta atbildība. Un ir jāizveido jauna sistēma, lai uh, šī skandālu mm, izslēgtu un lai varētu arī aizsargāt cilvēku. Tošinovska kungs viena minūte. Uh, Paldies priekšsēdētāji, komisija. Pašreizējais eh, izmeklēšanas komitejas darbs sniedz labu pārskatu par eh, tehniskajām sistēmām. Eh, iekšdedzes dzinējos un uh, Mēs eh, runājam ne tikai par tehniskajiem aspektiem, bet arī likumdošanas procesiem. Un es pati esmu apguvusi mācību, cik eh, lielu eh, spēcīgu mm, spiedienu jāsaskarās saistībā ar CO2 mm, emisijām. Un beigu beigās ir lielas grūtības ievērot šos standartus ar ko saskārās arī Volkswagen. Un es domāju, ka komitejas darba rezultāts mums sniegs mm, skaidrību par to, kas tad notika mm, ra ražotāju vietās mm, šajos procesos un jaunajai likumdošanai ir jānodrošina sasniedzami tehniskie standarti un vienlīdzīgas sistēmas apstiprināšanas procedūrām. Tagad gan būs kungs divas minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji! Eh, komisāres kundze, 13. jūlijā mēs vienbalsīgi pieņēmām eh, starp posma ziņojumu, ievērojot mandātu, kāds mums tika piešķirts pēc mm, šīs ASV skandāla, kas mm, skar miljoniem automašīnu pasaulē. Un līdz ar to ir mm, eh, izmeklēšanas komiteja izveidota parlamentam, un bija mandāts veikt šādu izpēti, lai iedziļinātos jautājuma būtībā, un tā tad bija e, jānoskaidro visai sarežģīta tēma. Ticiet man parlamenta e, deputāti, kas ir gan vides komitejas, gan rūpniecības komitejas locekļi, zina, ka ir jācīnās un jāatrod līdzsvars starp reizēm pretējām interesēm. Bet mēs zinām, ka tā, lai e, varētu nodrošināt Eiropas reindustrializāciju, ir jānodrošina tāda Eiropas politika, kas aizsargā gan veselību, gan vidi, uh, Ehm, arī liekot akcentu uz inovācijām, uz rūpniecību un ekonomikas aizstāvēšanu. Un eh, mums tika lūgts eh, precizēt šos standartus, kas eh, ir tikuši paredzēti Vergena kunga mandāta laikā un ka tie bija mm, daļa no standartiem, un viņš nevēlējās ierasties komitejā un turpmāk iepriekšējie paziņojumi nebija īsti skaidri. Jāraugās nākotnē, ir jābūt eh, caurredzamībai, ir jārīkojas ļoti skaidri un eh, ziņojumam mm, jāvēršas pie komisijas dalību valstīm un institūcijām, lai tās sadarbotos, lai tās mm, respektētu uh, komitejas darbu un līdz šim paveikto, jo ir jāizvairās no tā, ka viegli varētu apiet likumus, kā tas ir bijis līdz šim. Mūsu prioritāte ir cilvēku eh, veselība un labklājība, un tāpēc eh, komiteja ir mm, jāiet līdz galam savā darbā, ir arī jādomā par izaugsmi jomā, mm, kurā 280 tūkstoši jau darba vietu var veidot līdz 2015. gadam. Tagad eh, nākamā runātājiem tūkstošiem cilvēku, eiropiešu bērnu ir cietuši ar no augsta piesārņojuma līmeņa mūsu pilsētās. Mēs neko jaunu šeit nesakam. Ir jābūt mm, eh, skaidrai likumdošanai, kas to novērstu, bet līdz šim brīdim notiek gluži pretējais. Un eh, tas eh, neatiecas tikai uz vienu autoražotāju. Mm, ir divreiz, desmitreiz lielākas emisiju rādītāji nekā būtu atļauts, un nacionālās iestādes neko nedara pret šiem ražotājiem, kas pārkāpj noteikumus. Mēs nevaram paciest tādu situāciju, kurā ražotāji jūtas tik ērti, ka likumdevēji turpinās viņus piesekt, un mūsu mērķis ir novērst to, ka neviens nejūtas ērti šādā situācijā un neapiet likumus. Tāpēc jāturpina veikt izmeklēšanas, uzklausīšanas, secinājumu izdarīšanas, tā lai tas nekad neatkārtotos. Lielas paldies! Tagad Vandālena kungs. Viena minūte jūsu rīcībā. Paldies priekšsādātāji. Izmeklēšanas komiteja ir eh, nonākusi sava darba pusceļā un izmeklēšanā ir vairāki pozitīvi aspekti, bet eh, ir jāiegūst informācija, kas nāk no visām iesaistītajām pusēm. Locekļu vienprātība varētu zust, kad būs jāizdara secinājumi un uh, jāpieņem pasākumi. Minēšu pāris piemērus, kā mēs varētu izvairīties no mm, iestāžu un ražotāju mm, disbalansa un kā tad attiekties pret eh, lobbyiem. Tiešām jābūt tādai mm, eh, tīrai atmosfērai un šāda tīra benzīna um, automobīļi nepastāv ar vai bez uh, šīm sistēmām ir jāizmanto ogļūdeņradis, un tā ir nākotnes perspektīva. Un mums ir jāatver plaši durvis mašīnām, kurām nav piesārņojuši emisiju. Paldies! Rozātīkungs, priekšsēdētāji komisija, paldies. Es vēlētos pateikties referentam par paveikto darbu. Tas ļoti labi apmok, apkopo sešu mēnešu darbu emis izmeklēšanas komitejā. Tomēr mandāts vēl nav izpildīts, jo joprojām priekšā ir daudz darba, ir daudz šaubu un ir arī daudz neatbildētu jautājumu. Mēs visi šajā iestādē gaidām galīgos secinājumus un rezultātus. Un To nevar paveikt bez ciešas uh, sadarbības ar Eiropas komisiju. Sanāksmi laikā vairāki, vairāki um, kolēģi vainoja komisiju par apst, tipu apstiprinājumu procedūru un sistēmu, bet tās neparāda kopainu. Ne tikai komisija kavējās ar atbilstīgu darbību, bet arī parlaments zaudēja laiku uh, Uh, pie sava, pirm, pie sava pirmā emisiju uh, likumdošanas uh, darba un nebija eksplicīti aizliegtas šīs iekārtas un beigu beigās patērētāji zaudēja uzticību autorūpniekiem un nācās piedzīvot piesārņojumu pie augumu. Un komisijai ir jāpanāk tas, ka Volkswagens kompensēs zaudējumus visiem uh, skartajiem patērētājiem, un mēs sagaidām, lai dalību valstis ātri sodītu visas šādas e, prakses. Priekšsēdētāji, tagad mums ir jākoncentrējas uz leģislatīvo e, darbu un mm, jāpieņem trešā un ceturtā reālos braukšanas apstākļos. Um, testēšana un uh, ir jānove, jānovērtē uh, mašīnu emisiju satvara. Un tagad ir jāparūpējas par to, ka šāda uh, kļūmīga administrācija nekad neatkārtosies. Un mēs kā Eiropas parlaments esam šeit, lai aizsargātu Eiropas pilsoņus un patērētājus pirmkārt no krāpšanas. Tagad, Zoriņo, viena minūte jūsu vārdu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāras kundze, tās ir Eiropiešu interesēs, rūpniecības eh, interesēs, eh, lai Eiropas Savienība uzņemtos vadošo lomu pārējā uz inteliģentu mobilitāti, kas glābi dzīves, uzlabo dzīves kvalitāti, atver jaunas konkurētspējas perspektīvas un izmeklēšanas komiteja emis jau ir mm, nonākusi pie ļoti pozitīviem rezultātiem. Un pēc tam dalību valstis, tāpat kā Eiropas institūcijas, nu, tām būs jāiznāk no savas uh, kons, komforta zonas, ir jāveic uh, uzticamas uh, inspekcijas procedūras, mm, jāveic izmeklēšanas, lai patērētājiem būtu uzticība un arī jā, vairāk jāstrādā pie metodoloģijas, mm, uh, kā izmērīt emisijas pie uh, nākotnes mm, uh, autorūpniecības, kas būs citāda nekā šodien. Mums ir jāzina, ko sagaidīt, bet ir jāiet vēl tālāk. Uh, jo patiešām ir jācīnās pret tādu kultūru, kas ir pieļāvusi šādu krāpšanu, kas ir ilgusi pārāk garu laika posmu, un būs jās, emis komitejai jāsniedz rezultāti. Un tagad pāriesim pie brīvā mikrofona Grapīnī eh, kundze. Es atgādināšu, ka jūsu rīcībā ir 60 sekundes. Vreau de la bun început să apreciez munca. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundzes jau no sākuma novērtēju komitejas eh, darbu, kas paveikts līdz šim, bet vēlējos uzsvērt dažas lietas. Mm, mēs eh, debatēs dzirdējām vairākus argumentus un arī salīdzinājumus starp ASV un Eiropu, un es esmu ēnu referents eh, jautājumā par tipu apstiprinājumu savā grupā, un mm, vai nevajadzētu pātrināt šī ziņojuma virzību uz priekšu? Es domāju, ka nē, jo ir jāsagaida sākumā komisijas secinājumi pirms šī ziņojuma apstiprināšanas. Un es nedomāju, ka ASV visi darbojas labākā pie mums. Uh, ASV ir ļoti viegla likumdošana un ir brīvprātīga uh, piekrišana šīs sistēmas ievērošanai, un es eh, nedomāju, ka tā uh, tik viegli varēs darboties Eiropā. Vajag vienkāršus nosacījumus, kas aizsargā patērētājus, bet arī nenogalina industriju un nu, nenāk par labu uh, ārējiem konkurentiem. Es esmu no industrijas un šie regulējumi reizēm pārslogo uzņēmumus, un rezultāti ir ļoti negatīvi nav jau tikai Volkswagen, ir arī citi ražotāji, jārunā ar viņiem visiem. Paldies. Tagad Šūlinga. Hvala predsedujoči za besedo. Preiskovalni odbor za mjerjenje emisij. Jā, paldies priekšsēdētāji. Emis komiteja kopā ar Eiropas komisiju šajā izmeklēšanā spēlē ļoti svarīgu lomu. Ir acīm redzami, ka autoražošanas nozare ir ļoti vāja tirgus uzraudzība. Volkswagen skandāls nav izolēts gadījums. Un mēs konstatējam to, zinot, ka šāds eh, pārveidošanas ierīces ir aizliegts jau gadiem ilgi. Tomēr mm, uz mūsu ielām ir pilns ar automašīnām, kur, kurām tās ir uzstrādītas. Emisiju samazināšana mums visiem ir ļoti svarīgs uzdevums, tāpēc mums ļoti asī jārēģē uz šādiem skandāliem un eh, atbildīgie arī eh, jāsoda, piemērojot viņiem sankcijas. Kas attiecas uz ehm, pārvietošanas ierīču aizliegumu, tur vēl ir daudz uh, Eh, dažādu nosacījumu, kas pieļauj joprojām šādu ierīču līkošanu, eh, šādu ierīču lietošanu. Un eh, šeit emis ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, jo gal galā šeit runa par patērētāju uzticēšanos. Nākamais runātājs Ανταγωνιστικότητα των γερμανικών Lielas paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka tas eh, ir pierādījies, ka konkurētspēja Vācijas eh, industrijai ir mm, tikai daļa no kopainas. Ir arī mm, eh, tāda mm, mīnus šai pusē. 2015. gadā es prasīju veikt izmeklēšanu, lai papētītu Volkswagen darbu un citu ražotāju darbu, un vai komisija var atbildēt, kādi pētījumi ir veikti citās dalību valstīs, vai tādi ir bijuši, vai ir bijuši skaidri centieni uh, raudzīties uz emisiju testa rezultātiem citos ražotājiem, un es domāju, ka ļoti spēcīgas sankcijas būtu jāpiemēro. Mums ir emisijas izmeklēšanas komiteja, un tā ir bijusi iespēja mm, izgaismot industriju. 2. martā 2017. gadā, es domāju, ka cilvēki varēs redzēt, vai mums ir izdevies sasniegt rezultātu. Blanko kungs, paldies. Es domāju, ka mēs saskaramies ar plaša mēroga kolektīvu neveiksmi. Neveiksmi tiem, kuri vēlējās krāpties, bet Mm, krāpniecība tika atklāta, bet tā ir arī komisijas eh, neveiksme, jo, kā komisāri teica, tad standarti bija elastīgi un eh, rūpnieki to tā arī uztvēra, bet eh, to visu ņemot vērā neizvedojam jaunus standartus, jaunus pasākums, lai izvairītos no situācijas atkārtošanos. No otras puses varam runāt arī par dalību valstu neveiksmi, jo valstu iestāžu pienākums ir kontrolēt ražotājus un veikt izmeklēšanas, lai e, šādas rīcība, kas kaitē videi un e, patērētājiem, nerastos. Un tāpat ir jāatzīmē arī tas, kas ir noticis. No tā ir jāmācās, lai nākotnē tas neatkārtotos. Te tomēr runa ir par mūsu veselību, par vidi, bet arī par uh, industriju, kas rada jaunas dalībvalstis, un šāda veida krāpniecībai nav vietas, eh, jo tā rada met aizdomēnu uz mm, ražotājiem. Paldies, tagad Maisners kundze. Pozicinā. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Komiteja vairākas lietas eh, nespēja izgaismot, bet da dažas eh, gan secināja. Volkswagen acīm redzami šo 80 mg eh, slāpekļu oksīdu līmeni, kas tiek prasīts eh, kā robežvērtība Kalifornijā, tā arī nespēja izpildīt. Eiropā šī robežvērtība ir daudz augstāka. Un visiem, eh, kas to zināja, 600 mg tik noteikts, tas ir Eh, gandrīz trīsreiz vairāk, eh, kas Eiropā ir atļauts. Tas nozīmē, ka vidas standarti Eiropā ir eh, pilnīgi savādāk nekā ASV. Un viena lieta ir mēģināt samazināt emisiju līmeņus, siltumnīca efekta gāzes un citas. Mums ir jābūt tādiem ietvaru noteikumiem, kas ļautu rūpniecībai ražot realistiski īstenojams uh, produktus, eh, un mums ir ambiciozi arī jāveic kontroles un eh, jāpāriet uz eh, tādiem emisiju līmeņiem, kas balstās uz reāliem datiem. Grazie. Kaputo kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji vairāk kārt eh, tika pieminēta Eiropas Savienības vadošā loma cīņā pret vidas piesārņošanu, eh, līdzīgi kā tas ir saistībā ar eh, Parīzes vienošanos par klimatu, vai tagad paplašinot ETS sistēmu starptautiskā līmenī, bet tas ir saistīts arī ar saistībām. Dieselgeitas izmeklēšana sūta spēcīgu signālu, kas saistīta ar robustu pieeju šajos procesos. Mums ir pienākums nosodīt jebkādus pārkāpumus emisiju jomā, ja tāda ir konstatēti. Cen, un jācenšas nodrošināt, ka pārveidošanas ierīča aizliegums tiek ievērots. Kanākungs. Grācie, prezidente! Bevor wir Paldies. Vienalga, vai runa ir par eh, transporta līdzekļiem, kur eh, piedziņā eh, tiek veikta balsoties uz elektrības izmantošanu vai ūdeņraža šūnām vai citiem veidiem. Tam visam jābalstās uz tādiem standartiem, kurus ir fiziski iespējams izpildīt. Tāpēc eh, tipu eh, veida pārbaudēs um, mums ir jānodrošina, ka tiek instalētas tādas ierīces, kas izpildā Eiro 6 standartus. 80 mg uz kilometru slāpekļa oksīda rādītāji uh, Un eh, tas ir jāspēj izpildīt. Viņiem, amerikāņiem, ir 70 mg uz jūdzi, kas nozīmē mazliet vairāk par 40 mg uz kilometru. Un šī uh, ir nepie, nepieciešams um, izmantot tehnoloģijas, kas piesaista slāpekļa oksīdus un neutralizē tos. Un uh, Mums ir jākontrolē šīs lietas um, tipa pār, tipveidu pārbaudēs un uh, jātestē arī jaunās uh, transporta līdzekļas, arī faktiskajos reālos apstākļos. Protams, ja uh, tiek testēts pie 170, 180 vai 200 km/h, tur ir milzīga atšķirība, kāds ir izmešu līmenis. Šeit attīstība jākompensē ar jaunām tehnoloģijām Un līdz 2017 vai 2019 gadam 180 mg NOx rādītāji drīkst būt eh, reālos braukšanas eh, apstākļos un 2021. gadam eh, tikai 129 mg. Tas tur arī jāsasniedz, jo savādāk pilsētās būs tāds klimats un gaisa, kas nebūs uh, izturams priekšsēdētājs. Tā kā kolēģi bijuši ļoti disciplinēti, tad mēs varējām atļaut jums runāt divreiz ilgāk. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Mums ir vēl laiks? Nē, labi, tad dodu vārdu komisārs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties e, visiem deputātiem par šo viedokļu apmaiņu un šīm godīgajām debatēm, atklātajām debatēm. Mums, protams, ir pilnībā jāatklāj e, viss, kas slēpjas aiz pārveidošanas ierīču standarta, e, skandāls atvainojas un jāvirzas uz priekšu. Mums jāvadās pēc taisnīguma un caurskatāmības principiem. Ļaujiet man vēlreiz uzsvērt, ka es darīšu visu iespējamo un visu nepieciešamo, izmantošu komisijas kā regulātora un līguma sargu mandātu, lai atjaunotu uzticēšanos rūpniecībai. Bet būsim atklāti, es nevēlos spēlēt šo spēlīti, kur mēs saucam vārdā vainīgos. Bet man ir jābūt arī pietiekam atklātai ka es nevaru simtprocentu pārliecību paziņot, ka vainīgi ir visi autoražotāji. Man nav tādu pierādījumu. Ir bijuši vairākas vēstules dalību valstīm, un es varu izdarīt spiedienu, tāpat kā es to daru līdz šim, bet juridiski pilnvaru man tur nav. Daži aicināja atsaukt Eiropas Savienībā um, automašīnas. Es varētu to atbalstīt, bet man nav juridiska pamata šādai rīcībai. Es piekrītu, ka tas ir dīvaini, ka dažās dalību valstīs mēs redzam obligātu atsaukšanu, citās eh, brīvprātīgu, citur vispār nekādu, un eh, tam tā nevajadzētu būt. Tāpēc es uzskatu, ka dalību valstis ir sākušas saprast, Eh, ka ir jāatbrīvojas no dažām eh, lietām, kas pagātnē ir bijušas, un ka tagad ir jāsniedz visa nepieciešamā informācija, tā skaitā tehniskā informācija, kas mums ir nepieciešama. Un ir jāīsteno īsta tirgus uzraudzība. Tagad man ir nepieciešama no dalību valstīm apņemšanās, līdzīgi kā tas bija nepieciešams no jums, lai mēs varētu īstenot modernu, efektīvu automašīnu apstiprināšanas ietvaru. Un man jāsaka pavisam skaidri, es to nedaru pret ražotājiem. Tieši pretēji es esmu komisāre, kas ir atbildīga par rūpniecību un darīšu visu nepieciešamo, lai autorūpniecība plauktu, būtu e, konkurētspējīga un respektabla, bet es ceru, ka arī ražotāji sāks saprast, ka mums un man ir jābūt ar augstām prasībām pret ražotājiem. Es ceru, ka tas ir arī mūsējais um, kopējais mērķis um, pieņemt efektīvāku likumdošanu un veidot efektīvākas struktūras nozarē, lai virzītu to uz eh, augstākus sasniegumiem, tā skaitā automatizācijā. Mums nevajadzētu vainot vienam otru, jo tā mēs nekur nenonāksim bet ar kopējo atbalstu un iesaistīšanos mēs sasniegsim eh, mūsu mērķis, jo tam ir pienācis pareizais laiks. Šis ir īstais brīdis, eh, kuru izmantot mūsu autoražotāju nākotnes vārdā. Paldies komisārs kundzei. Tagad vārds referentiem reaģēt uz dzirdēto Zalba Bidegan kungs eh, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Paldies visiem kolēģiem par viņu izteikumiem. Paldies Gerbrandī kungam par lielisko darbu, kuru mēs daram. Es uzskatu, ka mēs to daram kopīgi un es domāju, ka mēs to uh, paveiksim arī otrajā daļā. Daži kolēģi nosodīja ambīciju trūkumu. Es uzskatu, ka ir svarīgi paturēt prātā, ka šis ir starposma ziņojums. To mēs arī skaidri paziņojām. Tas nebūtu nav arī tas tehniskākais ziņojums. Anskungs eh, eh, minēja, ka mums nevajag cīnīties vienam pret otru. Jā, es piekrītu, mums ir kaut kas jādara iedzīvotāju labā. Viņi negaida, ka mēs cīnīsimies viens ar otru, bet gan, ka mēs atklāsim patiesību. Un tieši tas mums arī kopīgi ir jādara. Mums ir jānāk klajā ar priekšlikumiem, kas nodrošinātu, ka šādi incidenti neatkārtojas. Uh, Tāpat arī kolēģi, es domāju, ka man arī skaidri jāpasaka, ka šeit nav runa par ziņojumu pret rūpniecību, pret nodarbinātību vai kas tam līdzīgs. Nē, tieši pretēji šis ir ziņojums par vidi, vides labā, tāpat arī auto rūpniecības labā un nodarbinātības labā. Paldies vēlreiz! Paldies tālāk otram referentam vārds uz divām minūtēm. Kirbrandīkums, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šīs bija ļoti iedrošinošas debatas, kas eh, nebija gluži par eh, starposma ziņojumu, jo tas aprobežojas ar procedūrām, bet vairāk par pašreizējo situāciju izmeklēšanas procedūrās. Kāpēc es uzskatu, ka tas bija tik iedrošinoši? Tāpēc, ka es konstatēju eh, plašu izpratni par problēmām. Ka tas pagaidām eh, vēl neveido kopīgus secinājumus, bet tas būs izaicinājums manam kolēģim Pablo Zalbam un arī man lai panāktu kopīgus secinājumus, kurus visi var atbalstīt beigās. Es uzskatu, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un mums nevajadzētu aizmirst, ka mēs esam tikai pusceļu nogājuši no izmeklēšanas. Vēl daudz, kas ir jānoskaidro, un jāatrod vēl daudz pierādījumu. Divas lietas, kuras vēlos izcelt. Sedans eh, runāja par eh, daudzām atbildībām to minēja arī citi. Izskatās, ka neviens īsti atbildīgs nav gal galā. Ne Eiropas komisija, ne dalība valstis, ne nacionālās iestādes un tā tālāk. Tā varbūt ir arī problēmas būtība, ar kur mēs saskaramies. Esmu pārliecināts, ka parokot dziļāk, mēs varēsim arī izdarīt secinājumus nākotnēji, ne tikai attiecībā uz autoražošanu, bet arī uz citām politikas jomām. Uh, Manuprāt, tas bija Ivo Belets, eh, kurš sacīja, ka paskaroties uz atbildību, daudz kas ir saistīts ar dalību valstu nespēju uzņemties atbildību, un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs secinājums, kur izdarījām šodien. Daudz runāja par vainīgo saukšanu vārdā, vai tas vajadzīgs vai nē. Es uzskatu, ka politikā un labi funkcionējušā demokrātijā Demokrātiskā atskaita atbildība ir ļoti svarīga, un tas ietver arī saukšanu vārdā, ja tas nepieciešams. Tas nav kaut kas tāds, ko es ļoti vēlos, bet tā ir daļa no spēcīgas demokrātijas, kuru mēs kopīgi vēl veidojam Eiropā. Tad turpināsim to darīt. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Paldies visiem, kas piedalījās debatēs, paldies referentiem, paldies komisārs kundzei par šo padziļināto diskusiju, kas mums ir bijusi. Šobrīd izsludinām pārtraukumu līdz 12.30. Paldies!